nevis ierobežot aktīvu NVO darbību. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un varam pabeigt diskusiju par šo jautājumu. Un nākamais darba kārtības jautājums ir mutisks jautājums komisijai un situācija saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistība ar teritoriju tās lejastece. Jautājumu ir uzdevis Dekastro kungs, lūdzu divas minūtes. Grazie, prezidente. Il fiume Giordano. Paldies. Jordāna ir ļoti liela daļa nu, ne tikai no mūsu vidas, uh, mantojumu, bet tā ir ļoti nozīmīga arī Jordānijas lauksaimniecībai un ekonomikai, un situācija, kas kādā tā ir nokļūs, ir ļoti satraucoša. No pusotru miljonu kubikmetriem saldūdens tiek novadīti un šķiet, ka pārējā leitece līdz ar to izt, drīz būs pilnīgi sausa. Un ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu piekļuva ūdenim. Eiropas Savienības vidusjūras reģiona samits jau ir skatījis šo jautājumu par Jordānas upes kvalitātes kritumu, un arī mums tas ir jādara ne tikai valdībām un pašvaldībām, arī padomēji un dalībvalstīm ir jāsniedz finansiālā un tehniskā palīdzība, kas nepieciešama. Un tā arī kopējā rezolūcija, ko Parks ir izpaucās grupas pieprasījumu. Mēs aicinām komisiju ieskļaut pilnīgi skaidri atsauci uz šādu politiku mūsu kaimiņu attiecības politikas dokumentos saistībā ar Izraelu, Jordāniju un okupētajām teritorijām. Mēs visi zinām, cik ļoti svarīgs ir ūdens cilvēku dzīvē. Mums jānodrošina, lai ūdens tiek pareizi sadalīts, lai tiktu ievērotas visas reģionā dzīvošo cilvēku tiesības. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies panākt ilgspējīgu mieru un stabilitāti tojos austrumos. Mēs esam ļoti priecīgi, ka Izraels un Palestīnas miera sarunas atkal ir atsākušās pēdējo dienu laikā, un ūdens resursu pārvaldība, tas būs viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas jāapspriež, un cerams pēc iespējas ātrāk mēs varēsim pilnībā sadarboties un ļaut sadarboties vietējām valdībām un pašvaldībām, lai paglābtu Jordānas upi. Tas nav tikai simbolisks akts, tas ir saistīts arī ar to, ka mēs uzlabosim vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus. Paldies! Paldies! Komisāram vārds lūdzu. Priekšsētāji cienījamie deputāti. Paldies par iespēju runāt par šo kritisko situāciju saistībā ar ūdens resursiem tuvajos austrumiem. Mēs uzskatām, ka ūdens jautājums šajā reģionā ir ļoti būtisks, un es pilnībā piekrītu deputātu paustajām bažām, jo šis reģions ir zīmīgs ar to, ka tur trūkst ūdens resursu un mazinās ūdens kvalitāte, un to turpmāk uh, pasliktinās arī klimata pārmaiņu efekts Mēs saprotam, ka tas var smagi ietekmēt reģionu drošību un cilvēku dzīves apstākļus. Eiropas komiteja uzskata, ka šie ūdens jautājums ļoti svarīgs un tas ir jārisina reģionālā līmenī. Kā jūs noteikti apzināties, Eiropas Savienība ir mudinājusi steidzīgi spērt soļus, lai noslēgtu visaptvarošu miera līgumu starp Izraēlu un palestīniešiem un Šeit ūdens ir viens no sāpīgākajiem jautājumiem, kas jārisina vienlaikus ar Jeruzalemes bēgļu un robežu jautājumiem. Eiropas Savienība apzinās, cik specifiski ir situācija Jordānas upes leitec basēnā un ka nepieciešama efektīvāka ūdens pārvaldība un arī upes pieteku pārvaldība. Līdz ar to mēs esam uzsākuši veselu virkni darbību nacionālā un starptautiskā līmenī, iesaistot visi iesaistītās puses. Mēs atbalstam ūdens reformu un politiku, kas paredz ilgspējīgu ūdens pārvaldību. Izmantojot Eiropas kaimiņattiecību politiku un citus instrumentus, Eiropas Savienība atbalsta pārliecību veicinošu pasākumus, veicina pārobežu sadarbību un uh, apvieno kopienas, kurām ir vienoti ūdens resursi. Eiropas Savienības darbības ir mērķētas uz kapacitāšu pilnveidu dažādām varas iestādēm un lietotājiem, ar datu apkopošanu un koplietošanu, lai būtu iespējama notekūdeņa apstrāde un ūdens uzglabāšanas infrastruktūras izveide un uh, efektīvu irigācijas sistēmu celtniecību. Mēs vēlamies stiprināt gan piedāvājumu, gan pieprasījumu pusi ūdens nozarē un izveidot apstākļus, kas ļaus izveidot integrētu ūdens resursu pārvaldes izveidošanu nākotnē. Eiropas Savienība nav viena pati. Šajos centienos dalībvalsts un citi donori ļoti aktīvi līdzdarbojas un mēs cieši koordinējam savas darbības ar viņiem, lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu. Paldies! E Politisko grupu vārdā Eiropas Tautas partijas grupas Kraca Konza. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Un es uzskatu ļoti pozitīvi, ka mēs šodien runājam par šo jautājumu Eiropas parlamentā un mums jau ir pētījums par Jordānas ieleju un Jordānas upi, un tur ir arī izteikts lūgums uzlabot šo situāciju. Mēs runājam par kultūras vērtībām, kultūras bagātību, to, kas ir svarīgs miljoniem cilvēku pasaulē, un runājam par tādiem aspektiem, kas ir saistīti ar ekonomiku, turismu un arī par dažiem citiem aspektiem, kas ir svarīgi cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā. Tāpēc ir īstais brīdis, lai mobilizētu cilvēkus aizsargāt šo reģionu. Gan Eiropas Savienība un komisija to pieminēja. Esam runājuši par šo jautājumu arī citos gadījumos, citās situācijās. Ir svarīgi arī runāt par sadarbību reģionālā līmenī, jo piekļuve upei ir viena lieta, bet ir jāsaprot, ka šeit ir ka šeit ir kopīga atbildība. Tik runāts arī par uh, upes attīstības masterplānu, un šo plānu veido Izrēla. Un pieminēts arī paraugu prakses apmaiņas un tehnoloģijas apmaiņas process, kas arī šeit ir ļoti svarīgs. Tikpat svarīgi ir pieminēt, ka mēs saskatām ļoti nopietnu apdraudējumu ne jau tikai piesārņojums kā tāds, bet arī tas, ka mazinās sugu dažādība. Un, ja mēs varēsim panākt šo reģionālo sadarbību, kā ir teikt arī rezolūcijā, tur ir teikts, ka būtu pareizi izveidot atsevišķu komiteju, kas būtu atbildīga par Jordānas upes attīstību, it īpaši lejas tecē. Tur varētu darboties attiecīgo valstu pārstāvi no Jordānas, Sīrijas, Izrēlas un no Palestīnas, un arī no citām valstīm - Sīrijas un Libānas. Ļoti ceru, ka plenārs sēdē tiks nobalsots par šo rezolūciju un varēsim izmantot to kā pamatu, rēdīsim ļoti skaidru signālu no Eiropas parlamenta puses. Liels paldies! Lūdzu, Dekaizeras kundzes, SND grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs. Situācija Nāves jūrā un Jordānas ups ilajā rada ļoti liels bažas, tāpēc, ka mēs paredzam, ja nebūs nekāda izmaiņa līdz 2011. gadam, tad upe vienkārši izudīs. E, tā nav starptautiska reģionāla kustība, lai Eh, pārtrauktu šādu veidu attīstību. Ja mēs eh, nedarbu, nedarīsim neko, tad situācija būs eh, katastrofiska gan kultūras mantojumam, gan bioloģiskajai daudzveidībai, kādu sacīja Kratskundze, gan arī drošībai un ekonomikai šajā reģionā. Un es gribētu atbalstīt N, kāda NVO, kurai bija lieliska iniciatīva, šo NVO sauc uh, Jordānas eh, ielejas eh, upes draugi, kas ir, eh, kas izlēma aicināt kopā palestīniešu, jordāniešu pilsētu mērus un Izraels pilsētu mērus, lai varētu uh, atrisināt eh, šīs eh, upes likteni. Viņi nāca klajā ar pasākumiem un pētījumiem, kas ir ļoti nozīmīgi, ar pētījumiem, kā, ko, ar to, ko katra valsts varētu darīt, ar pētījumiem visdažādākajā veidā, sākot ar sauso toalešu izmantošanu un beidzot ar eh, savādību ūdens eh, laistīšanas režīmu lauksaimniecībā. Tātad šeit tās nav politiskas debatas, par ko mēs runājam, bet jāapzinās, ka līdz ko šajā reģionā mēs runājam par ūdeni, tas jau kļūst par politiku. Visi mēs par to atcerēsimies. Un es vēlētos, lai Eiropa un komisija iedvesmotos no ļoti skaidrajiem šī ziņojuma secinājumiem runājot par attiecībām ar šīm valstīm un darbības plāniem. Taču ir viens eh, neliels paragrāfs, e-paragrāfs, kurā norādīts, ka eh, ir liels ūdens patēriņš no Izraels kolonistu puses. Un tādējādi mēs atgriežamies pašā politikas centrā, taču mēs eh, Mēs gribam, lai šis jautājums varētu tikt atrisināts. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Nākošais runātājs pār Vānovu uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Kā vicepriekšsēdētāja Eh, komitejai vide, apkārtē vides enerģijas ūdens jautājumiem, man ir jāska, jāskatās acīs eh, dramatiskā ekoloģiskā realitāte Jordanas upes ielas reģionā. Eh, es ar to saskāros šī reģiona apmeklējumā februāra mēnesī. Es biju referente ziņojumā par šo jautājumu un tur tika norādīts, ka tas attiecas uz kopīgā eh, risinājuma meklējumu un ir nepieciešams nodrošināt taisnīgu ūdens eh, izdalīšanu, respektējot ņemot vērā visu cilvēku vajadzību šajā reģionā. Un ar ūdeni jānodrošina arī nākošās eh, paaudzes. Pirmais solis ziņojumā ir identificēt problēmas un noteikta Eh, kopīgus eh, datus eh, ūdens apgādai demografijai sākuma punktu, jo abas puses tieši tāpat kā neatkarīgie ziņojumi ir nākuši klāj ar atšķirīgiem skaitļiem līdz pašam laikam. Viens no mūsu galveniem secinājumiem bija nepieciešams, atris, lai atrisinātu ūdens problēmu, ir jāveido kopīga administrācija, ir nepieciešama kopīga lēmuma pieņemšana uz vienlīdzīgiem pamatiem un kopīgs ūdens resursu pavadījums šajā reģionā. Es domāju, ka mūsu ziņojums un mūsu rekomendācijas saskara ar tām tām jomām, kurā Eiropas Savienība ir patiesa pieredze un varētu tikt iesaistīts kā, iesaistīta kā aktīva spēlētāja, veid bruģējot ceļu nākotnes partnerattiecībām. Noslēgumā es gribētu atgādināt to, ka lai gan tiek pielikt pūliņi, lai atrisinātu šo jautājumu ar kopīgu viennolīgumu, tomēr mēs esam atbildīgi neizmantot situāciju Jordānas ielējā politiskiem un ideoloģiskiem mērķiem. Tādējādi es ceru, ka mūsu debatas šodien kalpos visu iesaistīto pušu interesēm un novedīs pie konkrētiem un taisnīgiem un objektīviem secinājumiem, lai varētu risināt noturīgus risinājumus nākotnē. Paldies! Nākošais runātājs uh, Auken zaļo vārdā uz pusotru minūti. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es uh, pilnībā piekrītu iepriekšējām runātājām. Es gribēju izmantot iespēju, lai sacītu, ka ļoti daudz aizmirst to, cik Neiespējami ir panākt to, lai arī palestīnieši uzņemtos savu atbildību. Patiesībā viņiem nav iespēja to izdarīt. Kopš 67. gada 50% no Gāzas joslas ir okupēta ar kolonijām, un papildus tam 47% ir paredzēta dabas rezervātiem, un eh, palestīnieši ir izslēgti no visām šīm zonām. Un problēmas Jordānas upsīlajā ir tāpēc, ka nav bijušas patiesas reakcijas, ja eh, eh, tur ir bijušas militāras darbības, un es domāju, ka ir jāizdara secinājumi no šiem notikumiem palestīniešiem, ir jāvērš uzmanību pašiem uz sevi šai problēmai, jāmeklē risinājums, bet nevajag aizmirst arī to, ka Palestīnas pašpārvaldē nav nekāda iespēja rīkoties šajā reģionā, ņemot vērā to, kāda situācija šobrīd ir. Ir jānodrošina viņiem iespēja uzņemties e, savas atbildības, tāpēc ir jāmeklē globāls risinājums, kam jānozīmē. Jāietver arī politiskie elementi, ne tikai Izraels, Sīrija, Jordānija, nē, ir jādod iespēja rīkoties un izteikties arī palestīniešiem. Paldies! Nākošais runātājs eh, Tanoks, priekšsēdētāji. Ūdens ir ļoti nozīmīgs jautājums eh, vidējos austrumos. Daudz eh, delegācijas ir apspriedušas ūdens jautājumu kā daļu no visaptvaroša miera, miera līguma. Un tāpēc ir jābūt ir ļoti uzmanīgiem, lai mēs, ne, lai mēs nekādā veidā nekaitētu ļoti e, trauslēm sārunu e, mehānismam šajā jomā. Un nedrīkst nosūtīt nepareizu vēstījumu Izrēlim mūsu demokrātiskiem sabiedrotajiem. Jāapzinās, ka ūdens uh, Eh, apgāde Jordānas eh, upe ir ļoti nozīmīga loma, un eh, Izraels oponenti gan parlamentā, gan citur mēģina izmantot šo jautājumu kā, kā daļu no kampaņas, lai grautu, grautu Izraels valsti. Un Tādā veidā mēs varam panākt to, ka Eiropa daudz zaudēs divas acīs. Paldies, nākošais runātājs Meijers nogoja uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tā. N, net, Eh, jānorāda, ka realitāte mierlīgumā, kas ir parakstīts starp Izraelu un eh, Jordānijas karaļvalsti, ir iekļauts pants par eh, sadarbību, ekoloģisko sadarbību tā skaitā un dabas resursu aizsardzību. Tas ir vēl viens nolīgums, kas ir noslēgts starp Izraels valsti un citu valsti, kas netiek īstenots, netiek izpildīts. Un tādējādi ir ļoti svarīgi tas, kā iniciatīva, kas ir uzsākta 2008. gadā eh, Francijas prezidents Šīrāka puses, lai aizstāvētu Jordānas upi iegūtu savus apveidus un konkrētu formu. Tāpēc, mūsuprāt, ir, būtu svarīgi izveidot eh, eh, starunu fórumu Jordānas upes aizsardzībai, ūdens resursu atjau, atjaunošanai, kā arī ir ļoti nozīmīgi iztenot 94. Eh, gadā mierlīgumu. Un eh, jāatzīst ir tas, ka kolonisti nelegāli okupē īpašumu, kas nav viņējais. Un līdz ar šo Līdz ar šo īpašumu izmantošanu tie arī izmanto ūdens resursus. Es ceru, ka 2011. gadā sāk strādot, strādāt jaunie ūdens attīrīšanas un apstrādāšanas centri, un Eiropas Savienība eh, atbalstīs eh, iespēju izveidot eh, Jordānas upes komisiju. Paldies. Un tagad citi runātāji vispirms Prēdakungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas diskusija par situāciju Jordānā ļoti svarīga arī manai politiskajai grupai. Un vēlos atbalstīt Kratas kundzes teikto. Un, kā zināms, vidas aizsardzības organizācijas ir runājušas par to, ka Jordānas upes apgabalā ir ļoti neveiksmīga ekoloģiskā situācija. Izskatās, ka šī, pu, šī upe vienkārši mirst. Presē var lasīt informāciju par to, ka neskatoties uz šiem ļoti saržģītiem apstākļiem, uh, ortodoksālie kristieši joprojām tiek kristīti šajā upē. Vīde ir jāaizsargā noteikti, un šai gadījumā mēs runājam par vairāku valstu atbildību. Un, ja ekoloģiskā katastrofa šajā reģionā tik tiešām notiks, tad arī cietīs tās pašas valstis. Mani kolēģi ir jau teikuši, ka ir nepieciešams risināt šo situāciju uzreiz, pēc iespējas ātrāk. Jordānas upe atrodas īpaši svarīgā apgabalā un prasa sadarbību no visu valstu puses. Ir noteikti jāizvairās no situācijas, kur vienkārši būs kāda viena valsts, kas izlieto visu ūdeni, izlieto visus labumus, un savukārt kaimiņiem tiek liekta šāda iespēja. Šī teritorija ir jātīsta ekonomiski, un, manuprāt, Jordānas upe šeit varētu kļūt par, pilnīgi par tādu simbolu ekonomiskai un kultūras sadarbībai. Manuprāt, ir absolūti vajadzīga politiskā griba, ūdens rezervi, rezervi šajā gadījumā joprojām ir neatrisināts jautājums. Lielas paldies! Paldies, lūdzu, Prēda kungs! Es vēlos teikt Tanaka kungam, ka īstenībā nav loģiski ignorēt realitāti. Un teikt, ka tikai dažiem ir, ir jābūt pieejamam ūdenim un Palestīnas teritorijai, nē. Nevar teikt, ka ne jau tikai viena puse ir tā, kas ir radījusi problēmu. Jordānas upe Diemžēl kādiem 89% ir uh, upes gultne ir grozīta, jo Izrēla gribēja to darīt. Un, manuprāt, šajā gadījumā kādas četras valstis atrodas pie upes krastiem. Un arī rietumkrasts atrodas pie upēm, pie upes krastiem. Uh, Potenciāli šī upe šai reģionā var būt ļoti veiksmīgs simbols arī apvienošanas un konflikta risinājuma simbols. Un gal galā uh, ūdeni šajā reģionā ir gan ekonomikas resurs, gan arī kultūras un reliģisks resurs. Un varu teikt, ka parasti ir tā, ja kāds kritizē Izrēlu, Eh, tad es varu teikt, ka ne jau tikai Izraela viena ir tā valsts, kas būtu vainīga pie tā situācijas, kas ir izveidojusies. Sociālistu un demokrātu grupa ir, mm, ir veidojusi, ir eh, noturējusi semināru, semināru, un tur bija pateikts, ka agrāk bija milzīgie, eh, ka mil, milzīgs apjoms Jordānas upei. Tagad tas ir uh, samazinājies ļoti ievērojami. Pavisam drīz šī upe varētu būt vienkārši mirusi. Liels paldies! Taina kungs divas minūtes. Tainas kundze, priekšērētāji, es pirms vēlos runāt par pārmetumiem, kas ir izskanējuši no parlamentā deputātiem un no citiem. Uh, Uh, viņi ir teikuši, ka nav īstais brīdis tagad runāt par šo jautājumu, ja tagad notiek taču miera sarunas. Nē, es domāju, ka tagad ir īstais brīdis par šo jautājumu runāt. Jo nekad jau nevarēja zināt, vai tik tiešām miera sarunas ievirzīsies arī mierīgā gultnē. Sākot kopš 90. gadiem šādas sarunas notiek un arī parlamentā tiek runāts bieži vien par šiem jautājumiem. Manuprāt, šajā gadījumā ir ļoti svarīgi Jordānas, lai es teicu, tecē neļaut nomirt. Šobrīd ir tā, ka lielākoties tur ir tikai uh, kanalizācijas ūdens, notiek ūdeņi, tur vairs nav tīra ūdens, un tāpēc, ja šāda situācija turpināsies, paies kādi divi, trīs gadi, un Jordānas lejas tece uh, būs vienkārši mirusi upe. Šajā gadījumā sanāk tā, ka tiek runāts par Palestīnu, par Izrēlu, taču Lielākā daļa lejas teicis atrodas C zonā, respektīvi Palestīnas pārvaldībai tur vispār nav nekādai, nekādas teikšanas un viņi neko nevar izdarīt lietas labā. Līdz ar to es domāju, ka ir jāpasaka skaidri un gaiši, kurš ir adresāts. Un kā jau ir teikts, šis jautājums ir politisks. Jā, tāda valsts kā Izraela 75% kontrolē no no upes ūdeņiem, un ja viņi patērē šo ūdeni vienpersoniski un palestīnas iedzīvotājiem ūdens vienkārši vairs nepietiek, tad, manuprāt, šis jautājums ir politisks. Oslo līgumā šis jautājums tika regulēts, bet nekur tālāk neesam tikuši. Šobrīd problēma ir ļoti konkrēta. Palestīnas iedzīvotāji mēģina uh, rakt akas, taču šīs akas tiek ļoti ātri aizliegtas, un līdz ar to sanāk tā, ka nu vairs nevar uh, legāli nodrošināt ar ūdeni, bet tikai nelegāli. Lūdzu, Kilnielsen kundze. Bargie kolēģi, iesākumā es gribētu uh, Eh, paust savu cieņu ekologu apvienībai, ko mēs uzņēmām Briselē, kas sastāvīja no izrēliešiem, jordāniešiem, palestīniešiem, kuras bija sagatavojuši lieliski ziņojumi par situāciju šajā reģionā, par Jordānas upes eh, stāvokli šobrīd. Un Eiropas Savienība, kas novā, atvēl milzīgas summas dažādiem projektiem, tā ir vajadzētu vairāk domāt par upes glābšanu, kas ir nozīmīgi visām pusēm šajā reģionā. Eh, robežu valsts tādas kā Sīrija, Jordānija un Izraela novirza vislielāko daļu ūdens, savukārt palestīnieši var izmantot aptuveni 5% no ūdens. Jordānas upes ielajā Izraels kolonisti patērēja sešas reizes vairāk nekā ūdens nekā palestīnieši, it īpaši intensīvi intensīvajai lauksaimniecībai, kas ir paredzēta eh, lauksaimniecības produktu eksportam uz Eiropu. Šo koloniju pap, eh, paplašināšanās ar to bagātīgajām zaļajām audzēm ir jāpārtrauc. Un vēl pirms dažām nedēļām tika uh, nojaukti, bedu, nojaukts beduīnu apmetnes šajā situācijā ar, un iznīcināts viņu ūdens cisternes. Ir nepieciešams taisnīgi sadalīt ūdeni šajā reģionā, un tam ir jābūt par mūsu prioritāti. Kirjus eh, David, ja divi leptā. Dāvid kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisār kungs. Vides katastrofa, kas notiek šī gadiem ārpus Eiropas Savienības tomēr ietekmē arī mūs šeit Eiropā. Mēs ticam ilgspējīgai attīstībai, un šis jēdziens neņem vērā robežas vai kādas politiskās sistēmas. Tas attiecas uz visu planētu kopumā, un Jordānas ielējas problēma ir problēma visai cilvēcei, ne tikai tiem, kas dzīvo šīs upes krastos ir jādomā vispasaules kontekstā un jārīkojas tā. Un tieši to mēs cenšamies tagad darīt. Mēs mēģinām skatīt visu ainu kopumā. Eiropas Savienībai ir jāļauj cilvēkiem uz vietas rīkoties, lai neturpinātos Jordānas upes leitecas degradācija. Un lai sniegt palīdzīgu roku Eiropas Savienībai jau ir juridiskais un institucionālais ietvars, ir Savienība vidusjūrai, ir sekretariāts un ir arī nepieciešamie līdzekļi, kas varētu tikt piešķirti. Un tādēļ delegācija, kuru es vādu attiecībām ar attiecīgo reģionu, ir iespējams to izmantot šeit. Un šeit ir jārīkojas vietējām valdībām, vietējiem dalībniekiem, jo tieši viņiem ir vistiešākā ietekme. Vispirms vēl gribu runāt par komiteju attiecībā uz Jordānas ielejas pārvaldību. Šeit Eiropa var palīdzēt daloties pieredzē, piemēram, starptautiskajā komitejā attiecībā uz Reinas upi. Mēs varam piedalīties arī kopienu rīkotos projektos. Mums ir jāpalīdz vides grupu produktu, eh, projektos Tas būtu labs veids, kā īstenot ūdens resursu pārvaldību. Un tā plašāk domājot, ir jāizceļ e, tas, ka nepieciešams mierīgi sadarboties. Eiropas Savienība varbūt nepiedalās miera sarunās, bet mēs e, priecājamies, ka starp Izraēlu un Palestīnas pašpārvaldu turpināsies šīs miera sarunas. Paldies! Senhalalu kundze, lūdzu. Pane komisāri, kolēģiņā, kolegovē. Paldies, priekšsēdētā. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Jautājums par Jordānu tik tiešām ir sarežģīti ekoloģisks un ekosistēma uz iet, uh, ietekmē situāciju visā reģionā. Šī upe ir ļoti piesārņota, un tas nozīmē to, ka ūdens apsaimniekošana ir ļoti saržīta un apdraudēta jau ilgāku laiku, kā jau daudz ir teikuši. Ūdens par 95% izmantots rūpnieciskiem mērķiem un lauksaimniecības mērķiem, un tas nozīmē, ka par vienu miljonu kubikmetru gadā šīs ūdens uh, zaudē savu telpumu. Un tas nozīmē, ka ne jau tikai uh, konflikta izraisītājs šajā gadījumā ir ūdens krājumi, bet uh, var kļūt ūdens arī par konflikta risinātāju. Jo ja visi kopā nodrošinās uh, šī resursa apsaimniekošanu, tad arī būs liels labums. Paldies, lūdzu, Benerap kundze, vienu minūtu. Uh, uh, merci, Paldies, priekšsēdētāji komisāri, dargie kolēģi pakāpeniska Jordānas izsusēšana ir tiešas sekas tai drāmai, ko piedzīvo Palestīna. Un uz eh, eh, spēles ir augstas politikas līkmes. Arī bank, Pasaules banka mums ziņo, ka nu, jau vairākus gadus pusotram miljonam gads eh, iedzīvotāji vairs nav chlora, lai varētu dezinficēt ūdeni. Tāpat arī eh, simtiem mājasemniecību nebija piekļūst ūdenim jau pirms bombardēšanas. Iedomājieties, kas notiek tagad. Šobrīd eh, ārsti bez robežām pēc Izraels armijas uzbrukumu šī 80% no piegādātā ūdens nav derīgs dzeršanai. Katru dienu 80 miljoni litru ūdens bez apstrādes tiek, e, tiek izgāsti vidusjūrā, un tas kaitē gāzes e, infrastruktūrām. Aštons kundze vairāk kārt ir apmeklējusi gāzi, protams, bet kur tad ir politiskā drosme piemērot Izrēlai tās prasības, kādas mums ir Eiropā? Tīram ūdenim ir jābūt tāpat kā vai tīru, vai tīru ūdeni, gaisu un zemi drīkst izmantot eh, tikai Izraels kolonijas. Un pašreizējā Izraels valdība ir kurla pret mūsu eh, prasībām un turpinās eh, nelikumīga okup okupācija. Bez taisnības nebūs miera. Ms. Benarabatu, my, my attention was diverted for just one minute. Jā, atvainojiet, es nedaudz novērsos un jūs tā izmantojāt manu izklaidību. Tādēļ lūdzu pārējie kolēģi ievērojiet runāt vēlto laiku. Tas attiec arī uz nākamo runātāju Benovs kundzi. Vienu minūtu. Paldies, priekšētāji, komisāra kungs. Šīs diskusijās šodien mēs esam runājam par Jordānas upi, kuras saskarās ar ļoti lielu ekoloģisku problēmu, bet tā ir ļoti strateģisks nozīmes upe, un tās lietošana un nepareiz lietošana nav pieņemama. Un ūdeņi tiek eh, novirzīti arī ne tikai Izrēlai, bet Libānai un Sīrijai. Un daudzas no šīm valstīm piesāņo šo upi. Un saskaņā ar dabas pētnieku pētījumiem šī ekosistēma ir pilnībā te jau iznīcināta. Tas ir viena no bīstamākajām vietām uz zemes. Izraela un Arābu valstis šajā reģionā nespēja vienoties par to, kā atdzīvināt šo upi, un tādēļ esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas, piemēram, nosakot nosacījums finanšu projektu, finanšu palīdzībai tuvējos austrumos tā, lai, tas, lai tiktu sniegta palīdzība Jordānas upei. Vai Sārbu kundze ir zālē? Nākamajams runātājs tādā gadījumā Havita kungs. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsētāji. Konkurence par ūdeni var pāsināt konfliktu, vai mēs runātu par Kašmīras reģionu, vai par spriedzi Centrālā Āzijā, vai arī Āfriku. Un eh, arī šeit, šajā debatē par leiteci Jordānas upē. Šīs upes atveseļošana un sadarbība, kas nepieciešama to panākti, varētu uzlabot miera izredzi šajā reģionē. Šī upe ir minēta daudzās neaizmirstamās grāmatās, jūdaismā un islāmā. Un tur tie ir apbedīti arī Parīģa Muhameda četri sekotāji. Un šeit notika brīnums, kad Jēzus staigāja pa ūdens virsmu. Un jāaizmirst vēl viens brīnums, šie ūdens ir jāaizsargā, lai no tā iegūtu cilvēki, kas dzīvo tās krastos, un arī nākamās paudzes, kas varētu dzīvot mierā un pārcībā. Paldies! Tālāk trīs runātāji pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Beseska kundze, lūdzu. Te konsider, eh, ka oriz... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jautājums par Jordānas upi, ja šis jautājums tiks risināts politiskā līmenī, noteikti neveicinās uh, Izraels un Palestīnas konflikta risinājumu. Jautājums ir delikāts, mēs to saprotam un varbūt kaut kād būtu pareizi šo, tad, kad būs jau miera procesa galā, tad būtu arī pareizi šo jautājumu risināt. Ne tagad. Manuprāt, ir ļoti svarīgi vispirms noslēgt reģionālo mieru, mieru šajā reģionā, un tikai tādu varam runāt par upes aizsardzību. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi vispirms vienoties par to, lai būtu miers un uh, normālas attiecības šajā reģionā, tad būs arī viegli sadarboties. 61 no pāri pa 90 projektiem attiecas uz Jordānas upi, bet, bet neviens no projektiem neatiecās uz Jordānas upes ūdens tilpumu. Lūdzu, nākamais runātais. Jordānas upes eh, teic, lejas teica atjaunošana Nu, ārkārtīgi svarīgs aspekts, jo šeit ir gan vēsturiskie aspekti, gan reliģiskie aspekti, un upes problēmas ir saistīts ar starptautiskajiem līgumiem un starptautiskajām attiecībām. Manuprāt, šī diskusija nozīmēs to, ka e, upe vienkārši ir jāglāb tīri fiziski. Un tas nozīmē, ka nevar uh, tagad nosodīt kādu konkrētu pusi. Es uzskatu, ka ir jāizmanto rezolūcijas A daļa, kas, manuprāt, nav saistīta ar tēmas būtiskāko daļu un var sagādāt nepatīkamas sekas. Eiropas Savienība var šajā gadījumā panākt negatīvus risinājumus un, un var gadīties tā, ka upe vienkārši tiks iznīcināta pilnībā. Eiropas Savienībai būtu jāiesaistās drīzāk miera sarunās. Liels paldies! Kaiseris kundze, jūs arī gribētu piedalīties KHTI uh, procedūrā, mik brīvā mikrofona procedūrā, vai, vai arī jums ir jautājums? Kā ir? Lūdzu, Miltenkungs, vienu minūtu. Das... Priekšsēdētājiem ir skaidrs, zinām, ka situācija Jordānas up, uh, saistībā ar Jordānas upi ir saistīta ar politisko situāciju attiecības starp Izraels un Jordānu. Jordāniju norāda uz to, ka ir uh, svarīgi nodrošināt uh, mierīgu situāciju, un savukārt attiecībās ar Sīriju tieši otrādi. Un šeit ir tāda situācija, ka kāds varētu atņemt ūdens resursus no Izraels, varbūt tieši tādēļ Izraela negrib atdot arī kādu teritorijas daļu. Jordāna nodrošināt ūdens resursus šajā reģionā, un, manuprāt, situācija tuvajos austrumos eh, šis, šīs aspekts tikai, uh, tikai pasliktinās. Un tad vēl ir šis Hamas jautājums, kas ir saistīts ar problēmām arī ar upe. Un jārunā par plašākiem aspektiem, jo viens no aspektiem ir tas, ka Jordāna ietek uh, nāves jūrā, un, manuprāt, visu šie aspekti jāņem vērā, tagad mēs runājam par jebkādiem procesiem uh, tuvēs autrumos. Tagad lūdzu Kaizeres kungs un Nadalčevas kundze. Kaizer kungs. Paldies, priekšsādātāji. Kaizeres kundze. Vēlos runāt par dažiem jautājumiem, kas līdz šim nebija atrisināti. Vismaz nepietiekami skaidri. Un šeit mēs runājam par par to, ka vietēji iedzīvotāji izmanto pārmērīgi upes resursus un nenodrošina attiecīgu apsaimniekošanu. Arī Pasaules banka savā ziņojumā runā par to, ka Palestīnas iedzīvotājiem ūdens resursi tiek pieejami diezgan ierobežotā apjomā. Un šie visi skaitļi skaidri norāda uz to, ka ūdens resursi tiek izmantot pārmērīgi. Un tas, ka Izraēlas, Izraēla šeit izmanto piecreiz vairāk uh, resursu nekā vajadzētu. Lielas paldies, Lūdzu, Nadeļčevaks kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir atbildīgs partneris. Un tā izturas ar atbildību arī savā ārlietu politikā. Runājot par tuvo austrumu miera procesiem un par to, kā mēs piedalāmies šajos procesos, varam teikt, ka Eiropas parlaments ir spēlējis savu lomu un ir jāizstrādā stratēģija par Jordānas upuri. Arī šajā gadījumā šī upura ir ārkārtīgi svarīga reģionam. Um, pirms mēneša mēs tikām brīdināti, ka uh, Gada laikā upe var tikt iznīcināta, un, protams, sekas būs ļoti sliktas gan klimatam, gan arī situācijai reģionā. Arī cilvēkiem, kas pārtiek no upes resursiem, šī situācija būs ļoti negatīva. Ņemot vērā šo situāciju, varam teikt, ka Jordānai ir vajadzīgi gan ekonomiski, gan arī reliģiski. Ir jāmeklē līdzsvars starp pragmatisko pieeju un ekonomiskām interesēm ir jāpaska, jāpasaka skaidri un gaiši, ka mums ir e Eiropas pieeja. Liels paldies! Un tagad komisijas vārdā komisārs Fille. Lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdāji. Cienījamie deputāti. Pārobežu grūtības aicina mūs sadarboties. Eiropas parlaments ir bieži pievērsis uzmanību uh, ka nepieciešams kooperēties šajā jomā. Eiropas Savienība veicina sadarbības garu, kas nepieciešams arī izsināt ūdens problēmas tuvajos austrumos un aicina šīs problēmas risināt, risināt pašā saknē, nevis leitecē. Noslēgumā vēlos teikt, ka Eiropas Savienība turpinās censties atvieglot ūdens deficīta problēmu šajā reģionā un nodrošināt tīrus ūdens resursus, saglabājot vidi un nodrošinot ceramā ūdens kvalitāti cilvēkiem šajā reģionā. Eiropas Savienība atbalstīs darbības, kas veicinās Jordānas upes atveseļošanos un iespējams tiks izveidot kopējs un integrēts pārvaldības plāns šim reģionam. Eiropas Savienība atbalstīs dialogu un pārobežu sadarbību ūdens jautājumos starp dažādajām dalībvalstīm šajā reģionā, lai veicinātu uzticības veidošanos. Nopietni pūliņi ir vajadzīgi un politiskā griba šajās valstīs, lai līdzsvarotu pieejamos resursus un pieprasījumu šeit runāju ne tikai par valdībām, bet arī par sabiedrībām. Tāpat kā Eiropā individiem, uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām ir jānodrošina ilgspējīga ūdens resursu pārvaldība. Tas ir izaicinājums, kas stāv priekšā mums visiem. Paldies priekšsētājiem! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to Mēs esam noslēguši šo debati un balsojums būs rīt. Tagad sanāksmē būs pārtraukums līdz pulksten sešiem, kad būs jautājumi padomēji. Paldies!